līdztiesības balsojumu komisijai, un 18. maijā jūs informēja par to, ka um, vairāki uh, deputāti atsauca savus parakstus, ko bija likuši zem šī pieteikuma, un šo dokumentu atradīsiet arī tīmekļa vietē. Tā kā vairs uh, šo priekšlikumu neatbalsta parlamenta deputāta desmitā daļa, līdz ar to šis uh, uh, priekšlikums nav derīgs un līdz ar to šī procedūra ir noslēgta. Herr Schaffhauser. Šāfhauser kungs par šo. Jā, lūdzu. Priekšsēdētāji. A, a, a, par šo jautājumu. Pāraksti e, tika iesniegti, tātad e, bija parastā procedūra, un pēc tam atsauca e, pārakstus. Bet tagad mēs esam tādā juridiskā vakumā. Paskaidrošu, kāda ir juridiskā situācija, kāda ir pieņemta lēmuma šeit. Uh, formālisms eh, ir īstenots, eh, jā, eh, cilvēki atkāpās no šiem parakstiem, bet šeit ir juridiskais vakums, kāpēc jūs atkāpjaties, nepieņemat šo um, neusticības balsojumu par endokrīnajiem disruptoriem. Uh, Uh, šeit rezolūcijai nav nekāda saistoša spēka. Es ceru, ka šeit parlamentam uh, ir pilnīgi objektīva nostāja. Paldies! Pārbaudījām uh, attiecīgās procedūras un attiecīgi rīkojāmies. Uh, tas, kurš parakst kādu priekšlikumu, var līdz procedūras beigām atsaukt savu parakstu. Un ja kāds paraksts tiek atsaukts, tad priekšlikums vairs nav spēkā, ja vien kāds cits. Uh, um, deputāts neparakstās pēc tam viņa vietā, vai, lai sasniegtu šo kvorumu. Tā kā citi neparakstījās zem šī priekšlikuma, tad minimālais kvorums netika sasniegts, līdz ar to šis priekšlikums nav derīgs. Uh, Un uh, mēs uh, jūs, tāpat kā citus parlamenta deputātus, uzreiz informējām, lai nodrošinātu to, ka kāds cita atsaukts uh, paraksts uh, nepalikt nepamanīts, lai to varētu aizstāt. Un tāpēc šī informācija tika nosūtīta visiem parlamenta deputātiem. 31. maijā.